Eh, par eh, tādu, ka mēs varētu vienoties, kā rīkoties tālāk. Paldies, komisār! Paldies par, par lakonismu un visbeidzot pēdējais darba kārtības punkts. Mutisks jautājums komisijai par kartupeļu cietas ražošanas nozari es pēc 2012. gada. Trīs minūtes vispirms, kā mm, jautājuma autors Langes kungs. Jā, dank u vēl, eh, voorzitter, geachte commissaris. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs mūsu politiskās grupas kopīgiem spēkiem uzņēmās iniciatīvu īstenot debats kopā ar jums par um, kartupeļu ciets ražošanas nozari. Mums ir bijusi finanšu krīze un līdz ar to šī, šīs nozars nākotne šobrīd ir apdraudēta. Varētu būt, ka šī nozara no mūsu kontinenta pazūd, bet šī nozara ir būtiska, lai uh, izpildītu mūsu mērķus 2020. gadam. Uh, attiecībā uz KLP veselības pārbaudi atklājās, ka kopš maksājumi ir tikuši atdalīti, un pēc 2012. gada ir paredzēti pilnībā atdalītie maksājumi. Jāsaka, šobrīd ir jāizvēlas pareizā pieeja, lai vispār izdzīvot šajā nozarē un lai stātos pretī konkurentiem. Uh, ir svarīgi, lai kartupeļu nozare atrastu jaunus tirgus pēc atdalīto maksājumu iemešanas. Potenciāls ir liels, ir tīpaši attiecībā uz biotehnoloģijām. Viens no mērķiem 2020. gadam ar to ir tieši saistīts, piemēram, ka varētu dažādas plastikāt materiālus ražot, kas būtu balstīti uz uh, ciets, kas būtu uz cietas bāzes finanšu krīzes ietekmē. Uh, sagatavošanās procesa pārējai un jaunu tirgu meklēšana ir um, apdraudēta. Trūks novatorisku risinājumu tādēļ, ka nav pietiekam daudz investīciju. 2012. gads šķiet ka nesīs tādu smagus situāciju šajā nozarē, un uh, šī nozara var zaudēt līdz 40% no pašreizējā tirka. Šeit ir runa par vismaz 6000 tiešajām darba vietām, varbūt vēl tikpat daudz netiešajām darba vietām, un 15000 uh, lauksēmnieki tieši cietīs no šīs situācijas, jo tie ir tiešie piegādātāji. To var redzēt ne tikai Nīderlandē, bet arī Dānijā, Polijā, Vācijā, Francijā un komisārkungs. Tāpēc mēs šobrīd gribam sludināt trauksmi komisijai, lai komisija rūpētos par eh, šai nozarei struktūrētu un vieglu pārēju pēc 12. gada ir nepieciešama pārējais perioda, piemēram, divu gadu laikā, lai varētu lai varētu izmantot līdzekļus saprātīgāk. Uh, Vai, piemēram, Eiropas komisija piekrīt brīvprātīgi izveidot kaut kādu pārstruktūrizācijas fondu, kas varētu tos ražotājs atbalstīt, kas brīvprātīgi ierobežot ražošanas apjomu? Un, visbeidzot, kas ir galvenais jautājums šajā diskusijā, vai komisija var paziņot, kāds ir tā, kāda ir tā nostāja? Uh, attiecībā uz to, ka kartu pēc vietas ražošana nozars spēj sniegt ieguldījumu resursu izmantošanu ziņā efektīvākā vidē nekā tikākā un konkurētspējīgākā ekonomikā. Paldies! Delankas kundzei, un tagad Bērman kungam vārds. Paldies. Paldies priekšsēdētāji. Kartupeļu cietas nozarei 2012. gadā draud tāda cieta ciet piezemēšanās, jo šī nozara ir ļoti atkarīga no atbalsta sistēmām, te ir runa par tūkstošiem darba vietu. Manā valstī, piemēram, Greningenā, tur ļoti daudz cilvēku ir nodarbināti šajā nozarē, un šie cilvēki vēlas turpināt strādāt savā reģionā. Arī Ziemeļa Rietuma Eiropā daudz cilvēku ir nodarbināti šajā nozarē, būtībā šie reģioni ir bagātīgi, bet Eiropas Savienībai būtu jārūpējas par viņu tālāko nākotni, tas jau nemaksās papildus līdzekļu. Šeit ir runa par tām subsīdijām, kas ir palikušas pār no iepriekšējiem gadiem, ka tās varētu izmantot mm, kā atbalstam kartupeļu cietas ražošanas nozarei. Protams, 12. gadā šie atbalsta maksājumi izbeigsies un um, vajadzēs redzēt, kā darīt, jāsagatavo šai situācijai. Un ir nepieciešams, lai valdības varētu atrast jauns risinājums. Tagad vārds komisāra kungam lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti. Vēlētos, pas, e, vēlētos jums pateikties par uzdoto jautājumu par ēst kartupeļu cietas ražošanas nozari pēc 12 gadām. Protams, komisija par to domā. Viens no cietas e, reformas pamatiem bija tā saucamais lauksaimniecības politikas veselības pārbaudas moments, kurā mums e, bija jāatsakās lielā mērā no kvotu sistēmas. Tomēr komisija ir piemērojusi mazliet uh, pakāpeniskāku pieeju, un galvenais arguments ir tāds, ka brīdis, kad tiks uh, samazināti visa, visi pievienotie maksājumi, tas uh, pienāks ātrāk vai vērāk, vēlāk. Šobrīd mums tiek izmantot struktūra fondi, piemēram, cukura ražotnē, un tas pats attieksies arī uz kartupeļu ciets ražošanu. Šobrīd komisija ir eh, noteikusi, ka struktūra fondos tiks atrasti līdzekļi, kā palīdzēt kartupeļu cietas ražošanai, lai būtu pietiekama motivācija to turpināt. Patreizējās likumdošanas ietvaros ir paredzēts izmaiņas, un vismaz eh, agrākais šis izmaiņas strāsies spēkā 11. gadā. Šobrīd piemērotais budžets pārējais periodam ir nepiemērots un iespējams, ka tiešām nozara var zaudēt līdz 40% no tās pašreizējā tirgus. Kā jau es teicu, lēmums tika pieņems lauksaimniecības politikas pārskatīšanas periodā, bet tas nav arguments. Mums ir jārunā par kartupeļu cietas situāciju pēc, 13, pēc 12. gada. Kartupeļu cietas sektors, eh, kā arī citi lauksaimniecības sektori, piedalīsies šajās debatēs. Priekšsēdētājs paldies dalīkungam, un tagad EPP grupas vārdā trīs minūtes Jārkungam lūdzu. Jā, fiendā. Paldies, priekšsēdētāji dāmas un kungi, komisāra kungs. Ar uh, regulu, kurā ir runāts par atdalītiem maksājumiem, uh, Tādējādi tika, noteik, tika izmainīta maksājuma sistēma. Kartupeļu cietas nozarē šobrīd vēl ir divu veidu, maksā, div, divu veidu subsīdijas, maksājumi lauksaimniekiem un tieši un maksājums uzņēmumiem, piemēram, kartupeļu cietas ražotājiem. Un tagad ir paredzēts noteikti atdalītos maksājums abām jomām. Mēs vēlākais brīdis, kad tas tiks izdarīts, ir 2012. gads, un ražotāji var noteikt, un dalībvalsts var noteikt arī atbalsta atdalīšanu jau no 2010. gada. Pēc KLP veselības pārbaudas tika secināts, ka šī jaunajai sistēmai būtu jāstājas spēkā vēlākais pēc 2012. gada, un tas smagi ietekmēs tirgu. Vai jaunajos apstākļos ciets ražošana vēl būs konkurētspējīga, un vai tai būs nākotne? Tāpat arī tirgus orientācija. Vai nav kādas alternatīvas? Uh, vai tiek domāts par pārejas e, periodiem, lai varētu vieglāk pielāgoties jaunajai situācijai, un kā atbalstīt lauksaimniekus, kas vēlas turpināt nodarboties ar kartupeļu cietas ražošanu. Svarīgākais ir panākt īstermiņa lēmumu vai komisijas paziņojumu par šo jautājumu, jo ekonomikā labs risinājums ir vienmēr labs, bet sliktais risinājums vienmēr ir izaicinājums, bet vēl sliktāk ir, ja nekāds lēmums netiktu pieņemts, jo tas nozīmētu strupceļu, un strupceļš ekonomikā ir nāvējošs, un tāpēc es gribētu lūgt komisiju vēlreiz padomāt par šo situāciju un meklēt kaut kāds risinājums, mūsu, kas būtu mūsu lauksaimnieku interesēs. Paldies! Gracias, senor Jār. Paldies Jārkungam. Un tagad eh, Alda grupas vārdā Mulderkungs lūdzu. Dank u wel, meneer de voorzitter. In... Paldies priekšsēdētāji. Ideālā pasaulē ir tā, ka mēs būtu īstenojuši KLP veselības pārbaudu un pēc tam attiecīgi izdarīju, veikuši dažādas pasākums, bet diemžēl tā tas nav noticis. Situācija, kā tā ir šobrīd, liecina par to, ka ja tā turpināsies, tad bankrotēs ļoti daudz uzņēmumu, jo vienkārši cenas būs pārāk zemas. Cēna tuvākajā laikā arī nepaaugstināsies, bet es domāju, ka šī nozara tomēr ir īpaša Bioķīmijā tiek panākts aizvien lielāks progress un uh, tiek izstrādāt aizvien jaunu produktu, un es domāju, ka mēs nedrīkstam šo procesu pārtraukt. Komisijas atbilde neizklausās optimistiska. Es gribētu tomēr mudināt komisiju vēlreiz izvērtēt situāciju un īstenot intensīvu dialogu ar nozars pārstāvjiem, jo, manuprāt, uh, viegla pār, vieglai pārējai ir, ir jānodrošina vieglu pārēju, jo es domāju, ka kartupeļu cietas nozarei ir jāizdzīvo, jo tā to ir pelnījusi, un komisija līdz ar to ir jāspēr attiecīgi soļi. Paldies! Paldies Mulderkungam, un tagad ECR grupas vārdā vienu minūtu Vojčehovska kungam, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Parlamenta iepriekšējā sasaukuma laikā es divreiz biju referents jautājumā par kartupeļu cietas kvotām, un es eh, ļoti daudz kontaktējos ar šīs nozars pārstāvjiem. Es centos ņemt vērā to valstu viedokļus, kas nebija apmierināts ar kvotām, un toreiz es redzēju, cik jutīgs un cik, cik trausls ir šis līdzsvars nozarē. Šodien mēs dzirdam, ka visa nozare ir apdraudēta un tā var izzust. Un man ir ārkārtīgi skumīgi redzēt, ka nozara pēc nozars skār šādas pašas problēmas. Piena produkti, tabaks sektors, cukuru nozara, un tagad mēs runājam par kartupeļu cietas ražošanas nozari. Mēs esam saskāršies atkal ar tādu pašu problēmu, un es domāju, ka mums ir pienācis īstais laiks pārdomāt un redzēt ilgtermiņā šo problēmu. Varbūt vajadzētu raudzīties citā virzienā, varbūt pamatprincipi vairs neatiecas. Paldies! Paldies! Vaicehovska kungam. Un tagad brīvais mikrofons. Viena minūte Kalinovska kungam. Paldies priekšsēdētāji. Mēs savā uzņēmumā kartupeļu ciet esam ražojuši jau vairākus gadus. Un tagad man ir bāžas, ka atbalsta atņemšana šai ražošanas nozarei, kas attiektos gan uz ražošanu, gan uz pārstrādes nozari, izraisīs ļoti būtiskas problēmas. Un es sagaidu, ka 2013. gadā mēs redzēsim, ka ekonomiskā situācija ir pasliktinājusies. Līdz ar to es gribētu izteikties izteikt atbalstu pašreizējo instrumentu saglabāšanai attiecībā uz kartupēcietas nozari. Ir nepieciešams minimālās cenas un ir jānodrošina vismaz minimāls atbalsts pārstruktūrēšanas nolūkiem. Ja jūs runājat par cukuru nozars, cukuru nozars reformu, tad es nedomāju, ka tas ir tāds labs piemērs, jo tā bija liela izgāšanās Eiropas uh, lauksaimniekiem. Līdz ar to tas nav pareizais ceļš. Uh, Paldies Kalinovska kungam, un tagad viena minūte Kustings kundzei, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. 20%, par 20% mazāk siltumnīcas gāzu izmantošana izraisošām gāzēm un citi augstie mērķi, kuru Eiropas Savienība ir noteikusi, lai cīnītos pret klimata izmaiņām un panāktu ener enerģijas, lielāku enerģijas neatkarību. Katra nozarē ir jāprēķina šis te pienesums. Lauksaimniecība var dot savu pienesumu 2020. gada mērķos, bet kas attiec uz kartupeļu cietas nozari, KLP veselības pārbaudē tika mm, izlēms, ka kvotas sistēmas izbēgšana un minimālās cenas izbēgšana var radīt smagas seks, un tāpēc ir jārūpēs par vieglu pārēju. Kartupeļu cietas nozares, nozarē ir jādomā alternatīvas jo arī nākotnē šī nozara būs ārkārtīgi nozīmīga. Paldies! Paldies, Kostingers kundze, Kelī kungs. Jums ir viena minūte, esat noķērs man uzmanību. Paldies, priekšsēdētāji! Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. Paldies, ka pa, pamanījāt mani. Es nāku no īrijas un kartupels mums ir ļoti dārgs. Un te, te lielā bada laikā cilvēki ar to paēda. Un liel, 1848. gadā badā ļoti daudz cilvēku gāja bojā, bet kartupeļu mūs izglāba. Nu, līdz ar to, ja mēs tagad apdraudām kartupeļu ražotāju intereses, uh, tad mēs ļoti smagu triecienu radīsim īrijas iedzīvotājiem. Mums ir ļoti liels bažas par kartupeļu noz ražošanas nozars nākotni. Komisārs norādīja, ka jaunajā KLP pēc 2013. gada kartupeļu nozarei būtu jāpievērš īpaša uzmanība. Tas ir pareizi. Priekšsēdētāji kungs, paldies, ka jūs vadāt šo sanāksmi. Un ja es nebūtu pret klonēšanu, tad es domāju, ka es gribētu, lai jūs tikt klonēts. Ļoti, ļoti laipni no jūsu puses. Es jūtos tiešām iedrošināts. Lūdzu, komisāra kungs. Liels paldies par šo interesanto debati. Es esmu viensprāts ar jums, ka kartupeļu cietas nozara var spēlēt būtisku nākotni par plastikas um, dažādu citu bioloģisku produktu ražošanā, un tāpēc ir nepieciešams to atbalstīt. Taču šīs te pārmaiņas varētu radīt kartu pēc vietas ražotājiem problēmas, bet mums ir jāņem vērā budžeta ietvars, kādā mēs dzīvojam, arī juridiskais ietvars un arī laika ietvars. Uh, Agri ģenerāla direktorāts drīz saņems kādu pētījumu rezultātus par kartupeļu un kartupeļu cietas ražošanas nozara Eiropas Savienībā un uh, par tās nākotni pēc 2013. gada es esmu pārliecināts, ka šajā ietvarā būs var tikt atrasts uh, ilgtspējīgāks un labāks risinājums nekā, teiksim, pašreizēji varētu panākt ar pašreizējo sistēmu. Paldies! Paldies, Delangas kundze, es atvainojos, jūs nebijāt sarakstā. Ja jums ir kaut kas sakāms, kaut kas tiešām svarīgs, tad jums vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir, es vēlos pateikt trīs lietas. Pirmkārt, Kelī kungam un viņa draudzīgiem vārdiem attiecībā uz kartupeļiem. Te ir runa par nedaudz citiem kartupeļiem nekā tiem, ko mēs ēdam, bet tie ir kartupeļi, kas, bet, bet kartupeļu problēmas tomēr ir saistīts, tikai kartupeļu cietas ražošanas nozare sabruks, un tad atkal jauns problēmas varētu rasties tieši ēdamo kartupeļu ziņā. Šeit ir nepieciešama konkrēta risinājuma, konkrēta priekšlikuma, un mēs domājam, ka jāparaugās uz to visu tā neitrāli, ar tādu neitrālu skatījumu. Katru reizi ir jānorāda uz situāciju pēc 2013. gada, to jūs arī komisārs sacījāt, pēc 2013. gada būs jau par vēlu, tādēļ, ka ražošanas nozara draudz sabruk 2012. gadā. 2012. un 2013. gads tur ir jāievieš kaut kāda pārējais pasākuma, lai nozara varētu izdzīvot, lai tā varētu pielāgoties 2013. un 2014. gadam. To es gribēju pateikt. Un liels paldies priekšsēdētāji! You want, you want to add something, Commissioner? You... Paldies, Langs kungs, komisār kungs, jūs vēlaties kaut ko pateikt? Jums ir tiesības šīs debats pabeigt, ne? Nu, labi. Līdz ar to esam.